kuru apspieda padomju karaspēks. Tas bija ļoti būtiski Eiropas brīvības nodrošināšanai, un ņemot vērā to, ka mums ir piešķirt Nobel miera prēmija, ir svarīgi pieminēt šo te atceras dienu. Paldies! Zur eh, Geschäftsordnung, Herr. Par reglamentu. Silvestris Kungs, lūdzu. Solo, solo 5 secondi nelle numerose mail che ci ha mandato. Tikai 5 sekundes. Ēpastos, kas mums tika nosūtīti, lai aicinātu mūs piedalīties uz lielo fotografēšanos.